izdarīšanu, un no otras puses vēlamies liberalizēt vīzu režīmu. Es to nesaprotu. Paldies! Paldies! Tagad Dievs Demēras kungs trīs minūtes lūdzu. Senjor prezidente, senjor komisār. Paldies, priekšsēdētāji, komisār kungs. Nu, kā daži no jums zina, esmu bijis arī e, referents e, par vīzu politiku un apturēšanas mehānisma e, ziņojuma autors. Un vairākos gadījumos man ir nācies aizstāvēt viedokli, ka ir jāveido negatīvais, negatīvo valstu saraksts, piemēram, Taivānu un citas, bet eh, tām, protams, bija kaut kādas kopējas raksturiezīmes. Tās viss bija suverēnas valstis. Un, ja mēs runājam par pirmo pantu, pirmo punktu 531, eh, tur eh, teksts ir sekojošs. Trešo valsts piedarīgie un tā tālāk Bet šodienas debatēs mēs nerunājam uh, par uh, suverēnu valsti, tā ir Serbijas province, kā Vojvodīna, tā ir daļa no Serbijas. Mēs nevaram uh, piemērot uh, tādus pašus politiskus instrumentus attiecībā uz uh, valsti, um, kāda, piemēram, ir Serbija. Eiropas Savienība sastāv no 28 dalībvalstīm pagaidām, un uh, vairākas no tām nav atzinušas uh, Kosovas neatkarību. Tātad um, nu, mēs visu to varam attiecināt uz Spāniju, Grieķiju, Kipru, bet ja šis priekšlikums tiek pieņemts, Tad es domāju, ka Eiropas Savienības tiesa saņems uh, so, sūdzības uh, uzreiz no visām tām dalību valstīm, kuras neatzīst Kosovas valstisko neatkarību uh, un kas uzskata Kosovu par Serbijas provinci. Mēs nepiešķirām vīzu atvieglojumu, vīzrežīmu atvieglojums uh, provincē tikai neatkarīgām valstīm. Un viss man teiktais nav noliedzams. Mēs nevaram apšaubīt regulu 531. Paldies, Dieda Meres kungs, jo es saņēmu, jums ir divas zilās kārtītes no Fajonis kundzes un Veržjā kundzes, vai pieņemsiet tās? Tātad Beržjā kundze vispirms un tad Pajons kundze. Dievs, Demērs kungs, mēs labi viens otru pazīstam, bieži sadarbojamies. Es zinu, ka jūs esat izcils jurists. Vai jūs zināt tās piecas valstis, ko citējāt, tās ir devušas piekrišanu vīzu liberalizācijai neatkarīgi no Kosovas atzīšanas, un vēl apvienoto nāciju organizācija atzīst pašnoteikšanās tiesības valstīm? Bueno, muchas gracias, señora Verjat. Jo... Jā, paldies, Veršā kundze. Es arī jūs patiesi cienu par jūsu paveikto darbu, bet es domāju, ka šajā jautājumā jūs neesat pietiekami labi informēti. Šīs eh, piecas dalībvalstis nav pie, devušas piekrišanu kaut kam tādam, kam tās nemaz nevar dot eh, piekrišanu. Uh, Eh, tās nevar dot eh, piekrišanu vīzu režīmu atvieglojumam. Eh, tagad Fajons kundze lūdzu. Es gribētu uzdot uh, sekošu jautājumu. Mēs vienmēr esam ļoti veiksmīgi sadarbojušies, un jūs arī ļoti labi uh, zinu situāciju. Es ar piecu dalību valstu pārstāvjiem esmu runājusi, kas neatzīst Kosovu, un maniem kolēģiem ir taisnība. Viņi, e, šīs valsts ir gatavas vīzu liberalizācijai, un varbūt, ka varētu jūs atbildēt. 2009. gadā jūs zinat, ka mēs ar Taivānu o, o, līdzīgu dokumentu parakstījām, lai arī uh, es nav atbalstījusi un nav atzinusi e, Taivānu kā valsti. Senjora Fajon. E, jo... Fajons kundze. Es arī jūsu darbu ļoti augstu vērtēju un vērtēju uh, arī mūsu sadarbību ilgā laika periodā, bet man atbilde ir līdzīga tai, ko sniedzu Veržjā kundzei. Ir viena lieta izsniegt ceļošanas dokumentus, un otra lieta ir eh, tas, kā eh, šis eh, ceļojuma dokuments tiek attiecināts uz valsti, kas netiek starptautiski atzīt, mm, attiec uz starptautiski neatzītu valsti. Uh, jāsaka, ka regula attiecas uz uz visām 28, nevis 23 dalībvalstīm. Tātad ir juridiski, to nevar uh, attiecināt uz visu Eiropas Savienību. Un to es atkārtoju vēlreiz skaļi un skaidri, ka piecas dalībvalstis uh, apstrīdēs to un nepiedalīsies, jo viņas neuzskata uh, šo valsti par valsti. Paldies! Un tagad mamīkin kungam vārds. Cienījamie kolēģi, Kosova ir izslēgta no vīzu liberalizācijas kārtas, kamēr citas Rietumbaltakānu valsts var baudīt šīs priekšrocības. Mums jāparaugās savādāk uz Kosovas vēsturi, bet nevaram to padarīt par ķīlnieci mūsu uh, viedokļu atšķirībās. Uh, Kosovai šķiet, ka vairāk kā visiem citiem ir nepieciešama uh, vīzu liberalizācija pēc, pēc Salonika procesa. Un svarīgi, lai Kosova būtu kluba locekle, lai Kosova uh, ir izpildījusi 95 prasības, kuras izvirzījām. Un tātad eh, kādas vēl uh, likumīgas prasības varam izvirzīt? Uh, um, kāpēc mēs nepildām savus solījumus. 84% eh, kosoviešu vēlas dalību Eiropas Savienībā, tā kā mums vajadzētu jau tagad raudzīties Kosovu kā nākamo dalību valsti, un mums nevajadzētu mazināt reģionālo svarīgumu valstī, kas ir visvairāk noskaņot par labu Eiropas Savienībai. Katrā ziņā mums nevajadzētu netaisnīgi attiekties pret Kosovu un mazināt netaisnības sajūta. Vēl jau vairāk. Rietumi jau tā ir ļoti daudz, eh, ko prasījuši no Kosovas. Un es vēlētos pateikties eh, par sadarbību kolēģei Fajonai eh, šajā svarīgajā mm, darbā. Paldies, cienamais kolēģi, un tagad vārds Tomasiču kungam kundzei. Vīza režīma liberalizācija ir skaidrs vēstījums trešo valstu pilsoņiem par to, ka Eiropa uzskata šo valstu par ciešu partneri, un tāpēc ir ļoti liekulīgi runāt par Kosovas Eiropas perspektīvu, ja mēs liedzam bezvīzu uh, režīmu tās pilsoņiem. Es saprotu, kāpēc ir, es saprotu, ka tam ir politiski iemesli. Uh, bet gal galā mēs esam izvirzījuši noteikts kritērijus, kas ir svarīgi, Un, ja nu, trešā valsts ir izpildījusi visus izvirzītos kritērijus, tad mums būtu jāpild savu solījumu daļu. Šeit mēs atkal runājam par starptautisko statusu. Jā, ir dalība valstis, kas neatzīst eh, Kosovas valstiskumu. Nu, vai mums tas patīk vai nepatīk, bet Kosova ir valsts, un mums ir jāpalīdz viņiem kļūt par stabilu partneri. Mēs nedrīkstam būt liekulīgi un uh, egoistiski. Paldies! Un zilās kartītes jautājums no Rūbiga kunga. Kolēģis kundze, ir zilā kartīte. No Rūbiga kunga, vai jūs to pieņemsiet? Lūdzu, lūdzu, Rūbiga kungs. Jā, paldies. Es domāju, ka ir nozīmīgi eh, vērtēt arī to, ka vai kriteriji uh, vīzu režīma liberalizācija ir izpildīta? Man liekas, ka jā. Nu, tad jautājums par uzturēšanās uh, atļaujām. Šeit ir nepieciešama skaidra nodalījuma uh, plāksne, un līdz ar to man liekas, ka nu vajadzētu domāt par liberalizācijas uh, iespējamām. Paldies! Kolega, ovo, o, ja mislim da se ovdje radi o politikanstvu. Jā, kolēģi, es domāju, ka šeit mēs pārvēršam to par politisku jautājumu, jo ir uh, valstis, kurās ir daudz vairāk kriminālu noziegudznieku nekā uh, Kosovā, un mēs esam ar viņiem liberalizējuši vīzu režīmus. Paldies, cienījamā kolēģe! Un tagad Salimovičs kungs. Paldies, priekšsētā. Ir viena lieta, ko es nesaprotu. Mēs parasti kritizējam valsts par to, ka tās neizpildā priekšnosacījumus, ka saka vienu, dara citu, bet mēs tagad paši tā uzvedamies. Mēs esam solījuši vienu, bet daram kaut ko citu. Mēs izvirzījām nosacījumus Kosovai, kas tai jāizpild. Šie nosacījumi Um, tika uh, apstiprināti arī no to valstu puses, kas Kosovu neatzīst. Kosovu to izpildīja, komisija to apstiprināja, un tagad atbild no mūsu puses nesako. Tas uh, degradē uzticību mums. beidzot ir pienācis laiks mums izpildīt to, ko esam solījuši. Un es gribu teikt padomē, ka tā ir jāizbeidz šis cirks un jānosaka vīzu liberalizācijas režīms Kosovas pilsoņiem. Paldies! Paldies! Un tālāk dodu vārdu Bilde kundzei. Vienu minūtu lūdzu. Nu, uh, Šis aicinājums, ko referente izsaka, nav viss izvērtējis, kā šādu lēmumu var pieņemt, balstoties uz nopelniem, lai gan man liekas, ka Kosovo pēdējā laikā liekas spēlējis ar uguni. Nu, piemēram, jautājumu ar Serbiju un brīvās apaņas nolīgumu tāpat arī. Uh, armijas jautājumi e, un pamatiesību neievērošana. Serba minoritātes tiesības e, netiek e, ievērotas, piemēram, tās, kas ir saistītas ar uh, uh, serb pašvaldībām, neskatoties uz 2013. gadā noslēgto līgumu. Kosova aizvien tālāk novirzās no e- Eiropas perspektīvas, un tā nekad nav pārstājusi uh, būt par nefunkcionējošu valsti šajā uh, kontinentā. Paldies! Paldies, un tagad nākamā izrunātājs Mandlkungs, divas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsētā kungs. Es uh, gribētu uzstāties par vīzu liberalizēšanu ar Kosovu, un um, tas ir vairākuma viedoklis. Mēs esam par to jau balsojuši, un tagad padomēji vajadzētu pildīt Eiropas Savienības solījumu. Tas bija saistīts ar kritērijiem, ko Kosovai vajadzēja izpildīt, un tā to ir darījusi. Mēs visi zinām, ka ir 60 dažādas valsts un 18 miljonu iedzīvotāju un tikai 1,8% miljonu iedzīvotāju uh, neceļo brīvi. Mums vajadzētu brīvas ceļošanas iespējas atvērt Kosovas iedzīvotājiem. Mēs visi cīnāmies uh, pret korupciju un tiesiskumu. Mums jāpalīdz šo valstu uh, pilsoņiem cīnīties pret noziedzību. Uh, dodot uh, iespēju strādāt un izglītoties mājās. Uh, tas nav jautājums par to, ka doties uh, uz Eiropu strādāt vai izglītoties, bet gan par ceļošanu bez uzgādīšanas laikiem, un tas apgrūtina ģimeņas. Tā tad mēs atbalstam Kosovas iedzīvotājus, un Kosovas iedzīvotāji ir pelnījuši vīzu liberalizāciju. Paldies Mandlkungam. Un tagad uh, Picols kungs, minūte 30 lūdzu. Hvala lijepo, gospodine predsjedavajući. Plan liberalizacije viznog... Paldies priekšsēdētāji. Vīzu režīmu liberalizācijas plāns tika prezentēts jau 2012. gadā. Kosova ir izpildījusi 95 kritērijus, un tas tika izdarīts jau līdz 2016. gadām. Papildus tam tā izpildīja vēl divus priekšnosacījumus saistībā ar tiesiskumu un robežlīgumu ratificēšanu ar Melnkalni. Bet tas situāciju nav mainījis. Kosovas pilsoņi um, jūtas izolēti, viņi ir sašutuši un tādēļ uh, mums nevajadzētu būt pārsteigtiem uh, par to, ka Kosova vienpusē ir noteikusi muitas tarifus uh, im, preču importam no Serbijas, piemēram. Es domāju, ka uh, Eh, tas ir jāskata kontekstā ar neapmierinātību ar patreiz izveidojušos situāciju. Eiropas Savienībai ir jābūt konsekventai un jāievēro pašas izvirzītie nosacījumi. Tas nedrīkst kļūt par politisku instrumentu, tas ir jāsaista ar likumdošanas un uh, uh, tiesiskuma procesiem. Kosovas pilsoņiem ir tieši tādas pašas tiesības uh, kā pārējo Rietumbalkānu valstu pilsoņiem. Viņi to ir pelnījuši. Paldies Pikuls kungam, tālāk uh, dodu vārdu Kolumbijai kungam vienu minūti. Priekšsēdētāja kungs, uh, piecas Eiropas Savienības dalībvalsts atsakās uh, pamatoti atzīt Kosovu kā valsti neatkarīgi no Kosovas. Eh, Sakas ir tādas, eh, ir sērba bombardēšana pirms 20 gadiem ar eh, vājināto urānu. Vīzu sankcijas Kosovas iedzīvotājiem ir vēl viens solis. Mēs at, neatzīstam šo Eiropas tuvināšanos. Jūs runājat, kolēģi, par kritērijiem. Taču um, tas ir cilvēktiesību um, nepieļaujams jautājumu risinājums Kosovā. Eiropas uh, Savienībā nav nepieciešama pseido valsts mafioza, islamizēta, un ASV valsts departaments ir vērtējis, ka tur notiek agresijas, ka tur notiek institūciju diskriminācija attiecībā uz nodarbinātību un sociālajiem pasākumiem. Uh, Tāpat arī e, iebiedēšana attiecībā uz serbiem un to kristīgo un kristīgās ticības piekritējiem. Es domāju, ka šis ziņojums nedodas pareizajā vilzienā, kas būtu visu bijušās uh, Dienvidslāvijas uh, tautu izlīguma process. Tās ir visas uh, uh, mums draudzīgas tautas. Paldies! Interventi, ma... Kolēģi, lūdzu ievērojiet jums atvēlēto uzstāšanās uh, laiku brīvā mikrofona procedūrā, um, bet tagad došu vārdu Vordas kundzei pusotru minūtu, lūdzu. Ir pienācis pēdējais laiks, lai Eiropas Savienība un jo īpaši tās dalību valstis um, pildītu savus solījumus un ļautu Kosovas pilsoņiem iebraukt Eiropas Savienībā bez vīzām. Kosova ir jauna valsts, kas ir pielikusi milzīgas pūles pēc etniskas vardarbības. Uh, tā ir pielikusi pūles, lai izvirzītu Eiropas Savienības noteiktās prasības uh, vīzu liberalizācijas uh, režīma ieviešanai. Ukraina saņēma šādu um, bezvīzu režīmu ļoti ātri, un tas tika darīts politisku apsvērumu dēļ, bet man šķiet, ka tas ir negodīgi pret Kosovu. Un paraugoties uz Kosovas iedzīvotājiem, es redzu, ka viņi vēlas uh, pievienoties Eiropai, bet bloķējot vīzu liberalizāciju, padome raida nepareizu signālu. Daudz jaunie kosovieši ir sarūktināti un uh, viņi jūtas pievilti. Viņi cer kļūt par Eiropas Savienības miera projektu sastāvdaļu, bet viņu cerības izplēna. M mums ir um, jāvērš lietas par labu. Uh, Kur tad vērsīsies šie jaunie uh, kosovieši? Man ir kauns par uh, dažiem manu kolēģu izteikumiem. Es kā Eiropas parlamenta deputāte no Lielbritānijas, mani vēlētāji ir arī Mančesterā. Un uh, Kosovā ir uh, miera parks, ko sauc par Mančesteras miera parku. Uh, Eh, mani vēlētāji ir bēgļi no Kosovas, kur bēga no kara šausmām, un kad jūs viņus apvainojat, tad kauns jums. Paldies Vardas kundzei. Tālāk pārējām pie. Eh, Vardas kundze, jums ir zilā skatīts jautājums no uh, eh, Sošņēnas kundzes. Vai jūs akceptēsiet to? Es ats atsakos debatēt ar rasistiem un tam līdzīgiem. Tādēļ es atsakos atbildēt Sošņiešu kungām un neatbildēšu uz viņa zilās kartītes jautājumu. Sošņiešu kungs. Es uh, gribēju uh, tikai teikt, tātad uh, Vordas kundze atbalstīja sankcijas iepriekš, bet tagad gribu vaicāt, uh, vai eh, jūs varat, eh, drīkstat saukt eh, citus Eiropas parlamenta deputātus par rasistiem bez jebkāda iemesla. Es iebilstu. Grācie, kolēga Sožņērts. Paldies, Sožņērš kungs. Es nodošu šo jūsu jautājumu birojam un mēs jums sniegsim atbildi. Tātad tagad sākam brīvā mikrofona procedūru. Eh, pieteicies runāt, pieteikusies runāt ir Soicas kundze. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētā. Es piekrītu tiem, kur teica, ka ir pēdējais laiks noteikt bezvīzu režīmu Kosovas iedzīvotājiem. Un ir žēl, ka daži Eiropas parlamenta deputāti runā par Kosovu kā par provinci. Un man ir žēl, ka viņu politisku iekšēju strīdu dēļ eh, viņi Mm, izsaka šādas idejas. Tika noteikti citi priekšnosacījumi Kosovai, kas jāizpilda. Kosovo tos izpildīja. Kosova noslēdz arī uh, robežu demarkācijas nolīgumu ar Melnkalnu, tāpat arī tika pastiprināta cīņa ar korupciju. Un, diemžēl, jāsaka, ka. Um, Eh, vajadzētu strādāt padomē, izrīt spiedienu uz tām valstīm, eh, kas nepieļauj Kosovas eh, vīzu režīmu liberalizāciju. Ir svarīgi, lai Kosovas jaunie cilvēki varētu ceļot uz Eiropu. Komisija atbalsta šo ideju, parlaments to atbalsta, tādēļ ir jāizdara spiediens uz padomi, lai Kosovas pilsoņi varētu ceļot. Paldies! Gribu atgādināt jums, kolēģi, ka Uh, brīvā mikrofona procedūras ietvaros nav pieļaujami zilās kartītes jautājumi. Tādēļ tagad došu vārdu komisāru kungam. Avramopulus kungs, lūdzu, vārds jums. Dargie kolēģi, pirms vēlos pateikties par šīm ļoti interesantajām debatēm, un man ir liels prieks, ka Eiropas parlaments atzīst to, cik svarīgi ir panākt progresu šajā jautājumā. Kā jau teicu iepriekš, Tas nav tikai par taisnīgu un godīgu attieksmi pret uh, Kosovu. Šis ir jautājums par stabilitāti un drošību Rietumbalkānu reģionā. Mēs nevaram ignorēt plašāku kopainu šajā reģionā un visa šī reģiona Eiropas perspektīvu. Pietuvinot Rietumbalkāns Eiropai, mēs varam nodrošināt ciešāku sadarbību un mēs nevaram visu laiku mainīt mērķi vai atbīdīt finiša taisni, jo tas novadīs pie tā, ka Kosovo pagriezīs mums muguru un ies citā virzienā. Man ir liela nožēla par to, ka e, šīs sasaukuma laikā e, neizdevās e, pabeigt šo darbu un ievies bezvīzu režīmu. Es ļoti ceru, ka tas izdosies nākamā sasaukuma laikā. Paldies, komisāra kungs! Un noslēgumā dodu vārdu referentei Fajonu kundzei. Paldies priekšsēdētāji un paldies par atbalstu ēnu referentiem un citiem kolēģiem, kuri uzskata, ka Kosova ir pelnījusi vīzu liberalizāciju. Paldies arī komisāru kungām tiem, kuriem ir šaubas. Lai liberalizētu vīzu režīmu, nav obligāti jāatzīst valsts valstiskums, ir jāatzīst tās ceļošanas dokumenti. Pieaugošā liberalizācija nav saistīta ar bezīs režīmu turisma nolūkiem, bet liberalizācija, protams, izolē eh, Kosovu, bet tas ir arī kā uh, magnēts eh, tiem, kuri ir vīlušies Eiropas Savienības rīcībā. Eiropas komisija ir atzinusi uh, to, ka Kosova ir izpildījusi savu mājas darbu. Arī parlaments to ir atzinis. Un ja kāds tagad saka, ka Kosova nav izpildījusi šos priekšnosacījumus, tad jūs malojat, jūs rīkojaties bezatbildīgi. Es aicinu Eiropas Savienības valdības respektēt starptautiskus nolīgumus un padomēji balsojumā ir vajadzīgs eh, tikai kvalificētais vairākums, lai pieņemtu šo lēmumu, un nevis vienbalsīgs balsojums. Rīt mēs balsosim, lai pabeigtu pirmo lasījumu. Tas nav galīgais balsojums, bet tas būs svarīgs indikatīvs balsojums, lai liktu Eiropas Savienības dalību valstu valdībām saprast, ka tāda ir mūsu vēlme un ka mēs esam gatavi turēt savu solījumu. Un tagad bumba ir e, dalībvalstu valdību e, laukuma pusē. Paldies par izpratni jau iepriekš. Paldies, dārgā kolēģe! Esam noslēguši debatas par šo jautājumu. Balsojums būs rīt. L'ordine del giorno reca ora la relazione dell'onorevole Mankas. Nākamais punkts darba kārtībā ir Maņkas kunga ziņojums par 2020. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tām pirmā iedaļa Eiropas parlaments. I servizi mi segnalano che non è presente in questo momento il nostro relatore, l'onorevole. Mani tikko informēja, ka Maņkas kungs, kurš ir referents, patreiz nav zālē, bet tagad es došu vārdu Eiropas eh, Tautas partijas grupas pārstāvim Rubikungam, lūdzu, divas minūtes. Okay, <laughs> yes, Ma Manka is the first one, but he's not here with us. Jā, Mankas kungam vajadzēja uzstāties pirmajam, bet viņš tagad nav zālē. Priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi. Esmu ļoti gandarīts, ka šodien diskutējam par Eiropas parlamenta budžetu Protams, ka daudz nedrošības vēl ir saistīts ar Brexitu, jo tas nav īsti noskaidrots šis jautājums. Nezinām, kas notiks nākamo 48 stundu laikā. Taču pieņemam, ka mūsu budžets būs sagatavots visām varbūtībām, gan uh, haotiskam, gan nesakārtotam, gan arī, protams, Britu palikšanai Eiropas uh, parlamentā. Tā būtu mūsu pirmā prioritāte. Tātad sagatavot būsim ar Eiropas parlamenta prezidiju, esam veduši sarunas, esam veikuši ietaupījums, 18 miljonus esam īsinājuši izdevumos. Ar ģenerāla sekretāru esam raduši vienošanos un domāju, ka nozīmīgi ir pirmām kārtām vēlēšanu kampaņā novērst viltus ziņas. Šeit es domāju, ka Science Media ir jauna, aktīva grupa. Mēs gribam, lai uh, būtu pamatoti fakti izplatīti par to, ko Eiropas parlaments lemj. Tam vajadzētu būt pamatam. Uh, uz kur balstītos caurskatāms un paties eh, darba atainojums. Mēs runājam arī par deputāta darba statūtiem, tie ir jārespektē. Arī uh, pensiju fonda jautājumi šeit uh, ir tiesības uz to, kas ir solīts uh, likumdošanā institūciju starpā. Es personīgi neatbalstu prezidiju lēmumu uh, spērt noteiktus soļus, taču galu galā runa ir arī par to, ka biroja paušāla maksājumi ir arī kā paušāli nākotnē. Deputātiem ir nozīmīgi nepazust uh, birokrātiskajos uh, dokumentos. Birokrātijas ir par ļoti daudz, tas saista daudz personālu, un paušāli maksājumi atvieglo mūsu uh, darbi. Un tad birokrāti partijas eh, eh, ziņā tas ir tā, ka deputāts lemj par šiem jautājumiem pats. Es domāju, ka, ja, protams, ka, ja Brexits tiešām būs nesakārtots, tad 6,1% no deputātiem rudenī nebūs, tad būs jāpiemēro eh, noteikumi. Un vēl maksājuma atšķirības ierēdnes, asistentes un darbinieks frakcijās tiek algas aprēķināta atšķirīgi. Tādēļ, manuprāt, visi, kas strādā, visiem vajadzētu būt vienāgai balss, alga aprēķina pamatnei un parlamentam būtu jārāda piemērs arī tiem, kas ir uh, treniņu programmās, tiem ir nepieciešama atbilstoša apmaksa, un to vajadzētu ievērot piemaksām sekretariāta darbam. Pēdējais jautājums - komandējuma. Komandējuma sadaļa ir tāda diezgan bagātīgi um, iz izveidota, eh, un deputātiem vajadzētu pašiem lemt, vai viņa asistentus, vai uh, tulkus, vai uh, citu personālu ņemt sev līdzi, un šeit vēl ir iespējas ietaupīt. Paldies! Paldies, un tagad sešas minūtes uh, dosim vārdu referentam Mankas kungam. Yes. Ďakujem vám, pani predsednička, za flexibilitu a za úsvetovosť. Paldies, priekšsēdētājs kundze, paldies par eh, elastīgo pieeju nostājai. Veidojot Eiropas parlamenta budžetu, mums ir eh, jā. Ja vērš uzmanība uz mūsu pamatdarbu un jāizmanto eh, mūsu resursi, lai veiktu likumdošanas darbu. Tas, kas nav tieši saistīts ar mūsu darbu, to nevajag ietvert budžetā. Pirms desmit gadiem es biju pamatreferents visai Eiropas institūciju budžetam un atkal veicu šo darbu. Toreiz tulkošanas apjomi nevarēja izmantot tos pilnā apjomā, jo pietrūka komunikācijas, tulkojumi tika veikti bez iepriekšēja ap pārbaudas, iepriekšējais pārbaudas par citām iespējām. Tā esam ekon, iekonomējuši aptuveni 10 miljonus gadā uzlabojot šo jomu. Un pat šodien ir jāraugās ļoti precīzi uz starpinstitūciju sadarbību. Tā kapacitāte, kas nav izmantota, to jādod citiem izmantot. Tas ļauj arī izveidot rezerves Mums ir nepieciešama izaugsme un uh, mēs radām arī labākus dzīves apstākļus uh, pilsoņiem. Mēs uh, rādām arī apstākļus darbam, piemēram, parlamenta asistenti ir um, sastādījuši mutisko jautājumu komisijai tā, un veikuši dažkārt darbu, kas neatbilst viņu pamatdarbam. Kādēļ? Tādēļ, ka plašsaziņas līdzekļi vērtēja dažus deputātus kā īpaši aktīvus. Um, daudz jautājumu tika uzdot uh, um, reiķinot uz mēnesi. Vairāk nekā simts uh, mm, cilvēku strādāja pie šiem jautājumiem un izmaksas bija aptuveni 13 miljoni eiro gadā. Un šeit atbilde nav uh, pat uh, nozīmīgākais tam, kas ir uzdevis jautājumu. Uh, Komisija dažs jautājums uzskata kā liekus vai tikai formas dēļ uzdotus un dažkārt atbildes, pat ja jautājumi bija godīgi un arī tā domāti, tad ne vienmēr pilnīgi tie tika atbildēti. Tātad no 9000 jautājumu gadā un 7 miljonu eiro ekonomiju gadā mēs esam samazinājuši šo mutisko jautājumu skaitu. Gribu teikt paldies budžeta komitejas deputātiem, kas plaši pirmdien atbalstīja priekšlikumu pārtraukt mutisko balsojumu skaidrojumu, jo tas būtu vēl miljons eiro ietaupījums, tulki netulkos, mutiskie tulki netulkos šos skaidrojumus, tie vienalga ir domāti ļoti bieži tikai vietējiem klausītājiem. Uh, šie skaidrojumi, kādēļ mēs esam tā vai savādāk balsojuši. Tas samazinās um, līdzekļu izmantojumu. Tāpat arī videokonferences plašāk izmantosim, lai samazinātu izmaksas ceļošanai starp Briselu, Strasbūru un Luksemburgu. Aksistenti uh, palīdzēs. Uh, uh, Dažkārt pāris dienas pietrūkst tikai, lai viņi varētu viņu sociālās tiesības izmantot un pensijas tiesības. Mēs gribētu, lai arī stažieru tiesības tiktu uzlabotas to, kas ir stažējušies Eiropas parlamentā. Un savukārt Eiropas parlamentā, tāpat kā citās uh, institūcijās, uh, ir iespējami uzmākšanās gadījumi morāli vai fiziski. Tie ir traumējoši upuriem. Uh, mums ir eh, nepieciešams psihologs un uh, uh, šai situācijai ir rasts risinājums Eiropas parlamentā. Mēs esam praktiski nu, gandrīz sasnieguši mūsu šī sasaukuma darba noslēgumu un es ceru, ka deputāti turpinās strādāt, varēs arī balstoties uz šī veiksmīgi sastādītā budžeta. Mēs balstamies uz to, ka domājam, ka izstāja no Eiropas Savienības Lielbritānija būs sakārtota, budžeta procedūras būs īstenotas referenduma laikā balstoties uz uh, bildziņām vai dezinformāciju, Lielbritānijas pilsoņi lēma par izstāšanos no Eiropas uh, Savienības. Mums jāuzsver pozitīvie aspekti, kāda ir Eiropas Savienībai. Tam jāizmanto uh, līdzekļi un mums jātuvinās uh, pilsoņiem. Mēs esam sākuši uh, veidot izstādes, mobilās izstādes parlamentāriuma uh, kontekstā uh, un dažādos reģionos tās skaidros Eiropas parlamenta darbu un uzsvers konkrētos sasniegtos rezultātus. Tas it īpaši būs interesanti jauniem skolniekiem. Gribu teikt paldies visiem ēnu referentiem no visām politiskajām grupām. Mēs esam meklējuši un atraduši risinājumus. Paldies! Uh, uh, maniem konsultantiem. Mēs esam strādājuši dažkārt ļoti ilgi, mm, līdz vēlām naktas stundām, arī nedēļas nogalēm, un visi, kas palīdzēja, ārkārtīgi aktīvi strādāja pat zinot, ka viņi pēc vēlēšanām neatgriezīsies Eiropas parlamentā mm, pēc māja. Paldies visiem, kas ir palīdzējuši. Esmu 15 gadus strādājis parlamentā, šis ir mans pēdējais ziņojums, arī pēdējais uzstājos plenārsēdē. Man bija gods kopā ar jums veidot labāku Eiropu. Paldies par uzmanību! Paldies, paldies, un visu labi jums tiešām vēlam. Tagad uh, divas uh, minūtes Gardie Zabala Rubiāla kundz lūdzu. Gracias, pues gustaría... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es arī gribētu apsveikt Maņkas kungu par labi paveikto darbu mm tik īsā laikā sagatavojot eh, šo ziņojumu. Eh, protams, viņiem ir liela pieredze, un ņemot vērā to, ka tuvojas mūsu pilnvar termiņa beigas, es domāju, ka ir īstais brīdis veikt tādu kopsavilkumu. Uh, Eh, es domāju, ka mēs esam pielāgojušies eh, jaunajiem apstākļiem, eh, esam uzlabojuši drošību ēkās, esam cīnījušies pret viltus ziņām, esam pielāgojušies arī um, eventuālajai realitātei Eiropas Savienībā 27 dalību valstīm. Katrā ziņā uh, mūsu mērķis ir efektīvi izmantot mūsu rīcībā esošos finanšu līdzekļus, uh, lai uh, efekt, pieņemtu efektīvāku un kvalitatīvāku likumdošanu. 2013. Uh, gadā uh, tika izveidota uh, īpaša grupa, kas strādāja pie tā, lai parlamentu deputātu asistentu un palīgi tiktu taisnīgi atalgoti. Tāpat esam uzsākuši cīņu pret um, seksuālo uzmākšanos un uh, cita veida uzmākšanos um, Eiropas parlamentā. Katrā ziņā es domāju, ka mēs runājam par darba vidas kvalitātes uzlabošanu un es domāju, ka uh, Eiropas eh, parlamentam mm, noteikti ir arī eh, jānodrošina iespēja mm, visiem deputātiem īstenot savas eh, balsošanas tiesības neatkarīgi no mm, to dzimuma. Šeit es runāju par dzemdību atvaļinājumiem un tam līdzīgi. Paldies, tālāk dodu vārdu Kužmika kungam pusotru minūtu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Uh, Es eh, piedalos eh, šajās debatēs par Eiropas parlamentu ieņēmumiem un izdevumiem 2020. gadā EKR grupas vārdā. Gribētu teikt, ka um, šis gads ir pēdējais, nākamais gads būs eh, pēdējais gads uh, finanšu perspektīvā, un tādēļ mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Uh, tādēļ es. Uh, esmu noraizējies par administratīvo izdevumu uh, palielināšanu pat par 2,68%, uh, uh, un tie ir apmēram 2 miljārdi eiro kopējais um, budžets, un es nepiekrītu arī tam, ka tiek ierosināts veidot īpašās Eiropas parlamenta pārstāvniecības Indonēzijā un citviet. Uh, Eh, es būtu priecīgs, ja eh, tiktu pieņemts lēmums par eh, vienas mītnes izveidošanu Eiropas parlamentam, kas ļautu ietaupīt milzīgus naudas līdzekļus katru gadu. Tāpat, ja runājam par akreditēto Eiropas parlamenta deputātu asistentu, pensiju, eh, brīvprātīgo pensiju sistēmu, tad eh, tas noteikti ir atbalstāms un eh, kas attiecas uz revīzijas palātas atzinumu par brīvprātīgās pensijas sistēmas izveidošanu, tad tas tika atzīts par ehm, pieņemam un kvalitatīvu. Lielas paldies! Paldies tālāk, divas minūtes jātemakī kundzei, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Eiropas parlamentam ir jārāda piemērs, plānojot savus izdevumus. Mēs pieprasām ietaupījumus un caurskatāmību no citiem, un mums ir jārīkojas tāpat. Diemžēl Eiropas parlamenta budžets ir pārāk liels, lai arī esam, protams, panākuši zināmus eh, ietaupījumus, bet mūsu grupa gribētu lielāku caurskatāmību, atklātību un uh, saprātīgāku naudas līdzekļu izlietošanu. Piemēram, Eiropas parlamenta ēku politika nedrīkst tikt izmantota, lai, piemēram, būvētu kaut kādus e, memoriālus vai mākslas instalācijas. E, bieži nauda noteiktā postenī eh, tiek asignēta eh, vairāk nekā to var apgūt, un tad šī nauda tiek novirzīta eh, ēku politikas finansēšanai. Vēl viena lieta - darbinieku, ar, ar darbinieku, darbiniekiem saistīto izdevumu palielināšana. Tur ir paredzēti papildus izdevumi mm, e, inflācijas piekoriģēšanai, kā arī uh, paaugstināšanai amatā. Bet es domāju, ka parlamentam šādu lēmumu būtu jāpieņem atklātāk un caurskatāmāk. Vēlos pateikties referentam Mankas kungam mm, tiešām bija ļoti viegli sastrādāties ar viņu un arī citiem ēnu referentiem un vēlos uh, norādīt, ka šī varbūt ir pēdējā reize, kad uzstājos Eiropas parlamentā, jo es nepiedalīšos, neizvirzīšu savu kandidatūru nākamajās vēlēšanās, bet es gribētu vēlreiz norādīt, ka ietaupījumi un caurskatāmība ir svarīgi, jo ja mēs to neizdarīsim, tad mēs nevarēsim izturēt nākotnes izaicinājumus. Paldies, un mēs jums vēlam visu to labāko. Tālāk dodu vārdu uz pusotru minūtu Trupels kundzei. Um, Frau Präsidentin! Labvakar, priekšsēdājas kundze, darbie kolēģi un kolēģis. Es gribētu Jatemeks kundze uh, teikto turpināt. Arī mūsu skatījumā caurskatāmība un vēlmi ietaupīt ir ļoti nozīmīga. Runājot par parlamenta budžetu, principā domājam, ka mums ir nepieciešams budžets, ar kuru parlaments var labi strādāt. Mēs gribam labi strādāt. Mums ir nepieciešama atbilstošie resursi Līdz šim parlaments vienmēr ir mēģinājis aptuveni 2% tikai izmantot, lai pēc tam varētu teikt, ka mēs lielāko līdzekļu daļu izdodam, lai pilsoņu labā strādātu, nevis paši interesēs, tas ir pareizi. Uh, Tajā pašā laikā mums ir nepieciešams iespējas atbilstoši strādāt, un man jāuzsver, ir jābūt sabalansētai situācijai starp frakciju interesēm un mums deputātiem, un arī administrācija. Ja pārāk daudz spriedzes ir šajā sistēmā, tad tas nav efektīvi. Šeit ir nepieciešama sabalansēta situācija. Parlaments ambiciozi formulē to, kas ir nepieciešams līdzekļu ziņā, piemēram, tulkojumu dienesti. Tas nav pret uh, tulkiem, taču, ja noteikts valodas nav vajadzīgas, tad tas ir jāpiesaka, tā var ietaupīt līdzekļus. Tas pats attiecībā uz ceļojumiem. Mēs jau tagad ne visus um, ņemam līdzi, kas. Uh, grib ceļot, bet tikai efektīvi izmantot šos līdzekļus un īstermiņu pārlidojumiem, īs geogrāfiskiem pārlidojumiem, biznesa klases lidojumiem nav nepieciešamība. Šeit var ietaupīt. Un tā strādājot var būt tā, ka līdzekļi pietiek visām visām uh, izdevuma kategorijām. Paldies! Vigas kungs nav zālē, nākamais runātais Valī kungs, divas minūtes. Presidente, io credo che Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es uzskatu, ka demokrātija maksā naudu, bet eh, problēma ir nevis demokrātijas cena, bet gan uh, līdzekļu izšķērdēšana. Un pēdējo piecu gadu laikā šajā parlamentā mēs esam redzējuši daudz gadi uh, piemēru tam, kad uh, tiek finansētas dažādas partijas un fondi, uh, Eh, piemēram, 63 miljoni ir paredzēti aptuveni tādiem izdevumiem. Un eh, budžets no 1,7 miljardiem 2014. gadā pārstiegs 2 eh, miljārdus. Tā kā ir diezgan grūti sākt runāt ar pilsoņiem par taupīšanu, ja mūsu pašu skaitļi auga. Uh, un nākamgad mums būs iespējams par 50 deputātiem mazāk, jo projām izmaksas parlamentā pieaugu, nu un tad šādam parlamentam nav nākotnes. Elisen kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Šodien mēs runājam par izdevumiem un ieņēmumiem eh, un 20, 2020. gada budžetu. Nu, budžets ir apmēram 2 miljardi, un tas ir vairāk eh, par 4% eh, salīdzinot ar iepriekšējo budžetu, un tas faktiski demonstrē pilsoņiem um, to, nu, kādas tad patiesībā ir Eiropas vērtības mūsuprāt dažādas mobilās instalācijas tiek veidotas un tam līdzīgiem eh, projektiem tiek tērēta nauda. Eh, tās ir ļoti dārgas lietas, dārgi projekti, kas reizēm vienkārši nodarbojas ar smadzeņu skalošanu, un tas apdraud mūsu vērtības, jo priekšsēdētājs kundze daudzo migrantu ierašanās no uh, musulmaņu valstīm rada katastrofālas sekas. Uh, Viņu vērtības nav savietojams ar Rietumē Eiropas vērtībām. Tā kā ir jāpadomā par budžeta plāniem un par zaudētajām iespējām ietaupīt parlamenta līdzekļus. Uh, piemēram, parlamenta deputāta algu samazināšana. Uh, bet eh, vispārēji mēs samazinām vienu punktu, bet eh, pēc tam eh, palielinām citas izmaksas, un kā ar pensijām tās maksās simtiem miljonu eiro. Parlaments par sevi ir labi parūpējies. Uh, un vienmēr ir vajadzīgi papildus darbinieki, kas jāpieņem darbā, e, kas turpinās braukāt uz Āfriku un Āziju. Nu, tas ir vienkārši traki. Priekšstādētā mēs tojamies vēlēšanām un ir pienācis laiks, lai e, pilsoņi neuzlūkot mūs kā e, politisko eliti. Paldies tālāk, Fernandeša kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlējos pateikties visiem e, īpaši referentam. E, Viņš ir labi strādājis šajā parlamentā, un parlamenta budžeta veidošana nav viegls uzdevums. Gadā pirms vēlēšanām tas ir vēl grūtāk. Un vēlreiz tāpēc paldies un apsveicu Vladimiru Mainku un arī visu sēnu referents, kas ir darbojušies šajā projektā. Eiropas eh, Tautas partijas grupa vienmēr ir bijusi par atklātību un caurskatāmību, eh, bet tāpat laikā apgalvojas, ka mums ir nepieciešams eh, atbilstošs finansējums, lai mēs varētu uh, Uh, izstrādāt uh, kvalitatīvu likumdošanu, jo slikti izstrādāt likumdošana Eiropiešiem dārgi maksā, un tāpēc es uzskatu, ka mēs labi esam šajā sasaukumā pastrādājuši, un uh, to var izdarīt uh, tikai ar uh, labiem uh, pak, ar labiem dienestiem, ar labiem darbiniekiem, un tas, protams, viss maksā naudu. Protams, ka mēs nevaram nostāties eh, pret pamatprincipiem, piemēram, multilingvālismu. Katram ir jābūt iespēja runāt savā dzimtajā valodā. Mums ir vajadzīgi tulkojumi. Mm, protams, ka kaut kur var taupīt un eh, mēs esam ietaupījuši diezgan daudz, bet tas nenozīmē, ka mēs vispār drīkstam apdraudēt multilingvālismu daudzvalodības principu parlamentā. Uh, jo mums ir jāņem vērā arī kultūras daļa, dažādās izstādes un tam līdzīgi, bet tas viss maksā naudu, jā, bet tas ir veids, kā mēs stāstām cilvēkiem par Eiropas vērtībām, Eiropas vēsturi un tā tālāk. Tā kā ir jābūt līdzsvaram starp nepieciešamo finansējumu un taupīgu tirgu, lai tomēr nodrošinātu arī ekscelenci. Howard kungs nākamais. Paldies priekšstādātāji un paldies arī Vladimiram Maņkam par eh, paveikto darbu kā referentam pie šī faila un arī par to, ka viņš ir bijis lielisks eh, kolēģis un kaimiņš budžeta komitejā pēdējos divus gadus. Priekšstādātājs kundze. Viens no jautājumiem, ko es gribēju minēt, ir 31. punkts šajā ziņojumā. Te ir runa par parlamenta asistentiem, kuriem pietrūkst pāris dienas, lai viņiem būtu desmit gadu stāžs. Uh, tas ir saistīts ar uh, vēlēšanu cikliem. Es ceru, ka var atrisināt šo problēmu un uh, šīs te iegūtās pensiju tiesību jautājums var tikt atrisināts mēs uz, es domāju, ka visiem ir jāspēj strādāt brīviem no uh, seksuālās uzmākšanās darba vietā, Mēs Eiropobiem esam teikuši, Eiropoba saka, ka parlaments ir dārga vieta, bet tas ir salīdzināms, piemēram, ar ASV apakšpalātu, jo gal galā mēs esam liels kontinents ar 500 miljonus cilvēkiem Eiropas Savienībā. Un, protams, ka kaut kāda vērtība demokrātijai ir. Un, ja, uh, Eh, šī demokrātija nav 4 eiros pilsoni vērta, nu tad eh, mēs esam nepatikšanās, mums ir jāaizsargā šīs tiesības. Protams, mums, eh, mēs jau varam izbeigt tātad divas darba vietas parlamentam. Parlamentam ir savas prioritātes, bet es zinu, ka Makrona kungs nekad nepiekritīs otrs um, darba vietas uh, samazināšanai. Un uh, parlamentam ir jābūt uh, spējīgam uh, pievērsties visiem un uzrunāt visus šajā savienībā. Tāpēc es esmu uh, pret to, ka tulkošana tiek atņemta jebkuram elementam uh, parlamentu darbībā, jo tad, kad mēs vispirms sākam jūgt uh, ratu zirgam priekšā, uh, nu tad mēs varam iekulties lielās uh, nepatikšanās. Paldies, ka uh, bijāt pacietīgi man uzklausot. Un deprēkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Neskatoties uz eh, to, ka Maņkas kungs ir paveicis lielisku darbu, es to augstu, vērt, augstu vērtēju, un uh, arī ēnu referents vienalga esmu ļoti pār. Uh, daudz teikts par budžeta komitejas darbu un biroju vienošanos. Protams, ka redzu, ka 18 miljonu eiro ir ietaupīti budžeta komiteja, to ir sasniegusi sasnie, salīdzinot ar ģenerāla sekretāru ieteikumu un biroju ieteikumu. Es personīgi domāju, ka šis ietaupījums nav pietiekams. Un es uzskatu, ka ir jāņem vērā jauni īpaši apstākļi un šiem uh, šīm summām ir jātiek saskaņotām ar inflācijas līmeni. Un kad es redzu, ka maksājumi personāla atalgojumam pieaug par 6% gandrīz nākošu gadu, man nav skaidrs vai nu cik kvalitatīvas ir prognozes inflācijas jomā, vai arī par to, kas mums tiek paslēpts šajā pieaugumā. Otrais punkts ir īpaši satraucošs, un tas attiecas uz parlamentu nolūku palielināt savas aktivitātes un diplomātisko pārstāvību vairākās valstīs, un konkrēti Indonēzijā un Etiopijā. Un pat, jā, ir šajās valstīs Eiropas Savienības valstu vēstniecības. Tāda šāda pārstāvība, kas izmaksā ļoti dārgi ārējas darbības dienestam, man ir viešne skaidrību par pievienoto vērtību Eiropas parlamentam. Tur pretēji kolēģi Mankam es nevaru atbalstīt Eiropas. E, e, Eh, mini eh, parlamentāru eh, centru izveidošana Eiropas Savienības valstīs ir pilnīgi noteikti jāizveido labs mehānisms, lai informētu Eiropas pilsoņus par parlamentu darbu un tā prioritātēm. Un es labprāt tā, ka investētu personās un nevis akmeņos, ķieģeļos vai betonā. Investēt žurnālistos būs daudz noderīgāk nekā uh, Eh, ķieģeļu krāvumu pa, eh, pa, eh, pali, apjomu palielināšanu. Tarantkungs uz vienu minūti. Paldies priekšsādētāji, kā parasti budžeta komitejā. Es vienmēr piekrītu deprēkungs acītajam, tomēr viens papildu aspekts pēc eh, pateicības vārdiem Mankas kungam, jo es zinu, cik ļoti grūti ir panākt kompromisu starp biroju, budžeta komiteju, politiskajām grupām un, un, un publikas pieprasījumu un tā tālāk. Mankas kungs lielisks darbs, bet viens aspekts, kas uh, ir vairāk darbu politiskajām grupām. Tieši tas notika, kad es biju referents, un mēs vēlējams vairāk sep 76 darba vietas politiskajās grupās. Un labi kalkulētā, maskētā, kalibrētā veidā viņi savu panāca. Tomēr tieši tas izraisa uh, Eh, breksitērus, orbānistus un, un dzelteno ves, vestu aktīvistus un citus frustrētu cilvēku, eh, citu frustrētu cilvēku darbības. Lūdzu, mēģināsim ierobežot partiju apetīti, pretējā gadījumā mēs nesasniegsim augstos standartus E, parlamenta mandātam, bet vēsture mūs aprakstīs kā visai lielas vidējības. Paldies, Arnot kungs, divas minūtes. Thank you, Madam President. Paldies, priekšsēdētāji. E, e, šai debatē nevajadzētu skart mani dēļ Brexita, bet kaut kādā veidā tomēr tas attiec arī uz mani, jo vienā vai otrā veidā arī apvienotā karaliste dos savu ieguldījumu budžetā un arī Eiropas, Savien... Eiropas parlamenta budžetā, un tas būs divi miljārdi eiro. Uh, Un uh, mēs ļoti gaidām, ka 25. gadā beigsies šis ceļojošais cirks. Uh, šis uh, parlaments ir veido dažādas komitejas un veic savus cirka darbības, un kaut kā gadu gaitā nekādas izmaiņas nenotiek, un nekas, nekas um, nedarās. Lūk, tiešām šī tā milzīga atšķirība starp šo te parlamentu un pārstāvju palātu, par ko mēs runājam iepriekš.